protokols tiks eh, iesniegts eh, parlamenta deputātiem nākošajā sēdē. Ja nav nekādu uh, protestu, tad uh, rezolūcijas tiks nosūtīts. Uh,